Priekšsādātājs. Veo que podemos decir colegas. Es domāju, ka tagad jau varu teikt, darbie kolēģi, jo pirms brīža te bija tikai viens deputāts, tam būtu jāsaka, darbo kolēģi, bet nu, tagad mēs esam vairāk un varam sākt mūsu sēdi. Mūsu dienas kārtībā ir ierakstīts sekojošs darba kārtības punkts, ka mums ir tagad jāizskata Cibikunga ziņojumu.